Bene, possiamo cominciare i nostri lavori. Uh, labdien, vēlreiz. Mēs varētu atsākt savu darbu. Kā jūs zinat, mums ir paredzētas divas stundas šai sanāksmes daļai līdz pulksten pieciem, un pēc tam notiks kopīga sanāksme ITRE un transporta komitejai. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs pāriet no šīs telpas doties uz citu telpu. Mūsu šī sanāksmes daļa būs sadalīta trīs daļās. Cavēlas kungs ir mūsu referents. Šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Cevelas kundze. Un šī mums ir iespēja paraudzīties nākotnē saistībā ar uh, enerģetikas ceļu karti. Tātad, kā jau es teicu, mums būs trīs paneļu uh, diskusijas. Mēs aplūkosim pētniecības darbu, izaugsmu, ekonomiku un inovācijas. Tās ir tēmas, kas ļoti labi sadar kopā. Un sāksim tagad ar pirmo daļu. Un, kā es teicu, mēs runāsim par ceļa karti laika periodam līdz 2050. gadam, un tagad es došu vārdu uh, Nikī Savēlē, kas ir mūsu referenti šajā ļoti svarīgajā dosie. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā pateikties visiem runātājiem, kas, izteiksmies, kas izteiksmies, izteiksies šīs pēcpusdienas sanāksmē, un gribu pateikties arī jums visiem par to, ka esat atnākuši uz mūsu uzklausīšanu. Manis, mani viedokļi jau ir uh, izklāstīti ziņojuma projektā, to jūs cerams esat saņēmuši, un es negribētu izmantot pārāk daudz laika. Tagad mūsu uzklausīšanas sākumā es labāk gribētu dot vārdu kolēģiem, kas ir izstrādājuši atzinumus citās komitejās, un pēc tam uzklausīšanas beigās es teikšu dažus vārdus, lai visu tā teikt apkopotu. Un Tagad es došu vārdu, kā jau es teicu, no kolēģiem no citām komitejām, kas ir strādājuši atzinums. Allora, allora la prima, il primo intervento sai... Un tā tad mūsu pirmais eh, runātājs no AFET komitejas eh, Sarjoša Voļskis. Thank you, Madam Chair. Mm. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Kad mēs runājam par enerģetikas eh, ceļakārti līdz 2050. gadam, mēs nedrīkstam aizmirst, ka eh, energoresursi nav tikai enerģija, tas nav tikai, tā nav tikai tirgus prece, bet tas ir arī ārlietu politikas aspekts, un tā to arī uztver mūsu partneri. Mūsu bažas par piegādēm nebūtu nepiedara pagātnē, tās joprojām ļoti aktuālas, un ir aktuāli meklēt jaunus, tīrākus enerģijas veidus, uh, Tomēr, izstrādājot mūsu politiku līdz 2050. gadam, mums ir jāsaprot, kāda ir politiskā un ārējā dimensija energopolitikā. Piemēram, minējuši tikai Gazprom reakciju, kad eh, komisija izmeklēja Gazprom darbības eh, likumīgumu Eiropas Savienības teritorijā. Un eh, tāpat Putina pavēle, kas neļauj Krievijas energo uzņēmumiem Uh, sadarboties ar Eiropas komisiju brīvā veidā. Tātad uh, Gazproms, kā mēs redzam, ir Krievijas ārlietu politikas instruments, un šobrīd kārtas ir uzlikts uz galda. Bet šajā konkrētajā gadījumā mums jāraugās plašāk, kā strateģiski iesaistīt savus partnerus globālā mērogā. It īpaši mums vajadzētu paplašināt Eiropas Savienības regulējošo tīklu, lai mēs varētu radīt godīgus, vienlīdzīgus spēles noteikums ar saviem kaimiņiem. To var darīt efektīvi īstenojot tos instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā un ārlietu politikā, kā piemēram energo hartas līgums un energo kopienas nolīgums, vai arī jāpaplašina mūsu uh, CO2 uh, tirgus schēmas ārpus Eiropas Savienības. Mūsu saiknes ar tranzītu un kaimiņu valstīm attiecības ar tām prasa atbilstošas instrumentus, stabilitāti un ilgtermiņa investīcijas. Prognozes par uh, turpmāko pieprasījumu Eiropas Savienībā nedrīksta graut ekonomisko dzīvotspēju investīcijām energo infrastruktūrā, tādos projektos kā Nabuko. Daudzpusēja reģionāla sadarbība ir izšķiroši svarīga, lai nodrošinātu mūsu drošumu un mūsu konkurētspēju, tāpat arī gadījumā, ja globālā mēlogā par klimatu neizdosies eh, vienoties, kā to ir arī norādījis komisija savā dokumentā. Atcerēsimies, ka šāda iespēja tomēr pastāv, pat eh, ja komiteja, komisija ir izstrādājusi savu enerģētikas eh, ceļkārtu, balsoties uz šādu varbūt nepilnīgi simtprocentīgi drošu pieņēmumu. Eiropas Savienībai tāpēc ir nepieciešams B variants gadījumā, ja šis eh, A variants nerealizēsies, un plāns ir vajadzīgs vidējā laika nākotnē. Un scenārijs B varētu būt tāds pārējais perioda energoresurss kā oglekļa gāze. Runājot par Eiropas Savienības energo un klimatu politiku un tāpat arī ārpolitikas uzticamību, mums nepieciešama visaptvaroša pieeja. Mums jānodrošina, lai Eiropas Savienības energo politika arī atbilstu citām ārējās politikas dimensijām, kā piemēram drošības politikai, ārlietu politikai, kaimiņattiecību, tirzniecības un attīstības politikām. Mums nepieciešama labāka koordinācija starp institūcijām, uh, Eh, starp eh, Eiropas eh, komisiju padomi. Šie ir tikai daži punkti, par kuriem es esmu runājis arī ārlietu komitejā, runājot par ceļa karti 2050. gadam. Mūsu mērķis ir visu energo darbību pakļaut skaidriem noteikumiem un tāpat laikā virzīties uz zemu oglekļu izmešu ekonomiku. Tāpat laikā jāatcerās, ka tas viss ietilpst arī mūsu Eiropas Savienības ārējā politikā. Grāci, parola. Paldies, un tagad vārds uh, no NV komitejas uh, Jordan Kundzei. Paldies! Pirmkārtām es gribētu sveikt visus žurnālistus no Slovenijas, kas ir pievienojušies mums uh, šajā sēdē, un esmu pārliecināta, ka uh, Viņu darbs noteikti palīdzēs informēt cilvēks par to, kas notiek Eiropas līmenī, un informēt par to, ka šis darbs principā ir priekš viņiem, jo energotirgus nav kaut kas virtuāls. Uh, tā ir lieta, ko mēs izjūtam savās mājās katru dienu. Manis izstrādātais atzinums atspoguļo NV komitejas kompetenci sfēru. Tātad galvenokārt mēs nodarbojamies ar klimatiskajām izmaiņām, uh, ilgspējīgu attīstību, uh, emisiju tirdzniecības schēmu un energoefektivitātu un tam līdzīgām lietām. NV komiteja vienmēr bijusi tāds dzinējspēks eh, vidas politikas virzīšanai ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī Eiropas Savienībā kā tādā kopumā. Bet tomēr saprotam, ka esam krīzes apstākļos, ka mēs zaudējam zināmā mērā savu konkurētspēju, arī darba vietas, bet mēs visi saprotam, ka ilgspējīga attīstība ir vajadzīga atbilde. Tāpēc ir jādomā par pastiprinātām CO2 izmešu tirzniecības schēmām, par energoefektivitātes uzlabošanu, par uh, un jādomā par labāku koordināciju mūsu uh, vidas politikām ar globālo vidas politiku. Pāreja uz ilgspējīgu attīstību ir uh, ārkārtīgi būtiska. Mēs daudz labāk šobrīd apzināmies, ka mums ir jābūt daudz efektīvākiem šai jomā, efektīvākiem netika, nekā 2008. gadā, piemēram. Un tas, manuprāt, atspoguļojas vēl labāk tieši šajos krīzes apstākļos. Ilgspējība mums ir jāveido balstoties uz pakalpojumiem, tehnoloģijām, nevis balstoties uz administratīviem pasākumiem. Tāpēc savā atzinumā esam skaidri norādījuši uz ļoti konkrētu mērķu un, manuprāt, vidus komiteja šai ziņā ļoti skaidri ir jāsama, jāsamazina CO2 izmeši. Un šāds mērķis mums kādi jādefinē līdz 2050. gadam. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad reģi komitejas vārdā Kolārs Kalabinska kundze. Uh, thank you very much. Mm. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka komisija ir uh, apsvēruši šāds iespējamos nākotnes uh, scenārijs un ka uh, stratēģijai nav tāds tikai ļoti šaurs uh, konteksts. Mums ir nepieciešams pamats konstruktīvām diskusijām, un mēs ceram, ka mūsu komentāri un ierosinājumi uh, tiks arī attiecīgi ņemt vērā, bet, lai sāktu šādu diskusiju reģionos un lai iesaistītu mūsu pilsoņus, Mums ir nepieciešams vismaz tāds vispārējs skatījums par to, kāda varētu būt šo scenāriju ietekme uz dalību valstīm un reģioniem, un mums šāda pētījuma vēl nav. Katra dalība valsts ir atšķirīga, un tai būs cits ceļš nākotnē, tāpēc mums ir jāsadala sīkāk šī dalība karte, eh, šī ceļa karte, pielāgojot to dalību valstīm un ņemot vērā, kā politiskās izvēles ietekmēs atsevišķus reģionus. Uh, šis apsvērums arī ļoti labi atspoguļojās uh, šī ziņojuma izvērtējumā, bet ne pašā ziņojumā. Otra lieta, kas ir svarīga reģi komitejai, ir uh, tas, ka energo ceļakārtas priekšlikumam jānāk kopā ar budžeta asignējumiem. Bet uh, kohēzijas politika nevar uzskatīt par aizstājēji šādiem fondiem, līdzekļiem. Kohēzijas politika var tikai atbalstīt, piemēram, energoefektivitātes darbu. Mums, eh, mēs nedrīkstam izmantot, tā teikt, paņemt no viena un atdot otram. Bez tam gribu piebilst, ka lielākā daļa ceļu karšu nebūs iespējams, ja mēs neattīstīsim vietējās un reģionālās eh, viedās infrastruktūras eh, un tīklus. Tikai tad mēs varēsim veidot decentralizētu eh, zaļu ekonomiku. Un, visbeidzot, ir nepieciešams vienlīdzīgi sadalīt visu šo nastu Eiropas Savienības reģioniem, mums ir jādomā arī par klimatiskiem mērķiem, un tikai tā mēs varēsim nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi un energodrošību reģionos. Grāci. Paldies! Un tagad no eh, nu, IMCO komitejas Šmita kundze. Nē, nav. No. Tad eh, dodamies nekavējoties tālāk, un tā būs pirmā paneļdiskusija, un došu vārdu Fosierkungam. No GDF, Sves, desmit minūtes lūdzu. Thank you, Ms. Sartori. Well, first of all, I would like to thank... Paldies, Sartori kundzei. Es gribētu pirmkārt pateikties par to, ka esmu šodien šeit uzaicināts, un mums ir ļoti laba iespēja pastāstīt par to, kāds ir mūsu viedoklis attiecībā uz Eiropas ekonomikas dekarbonizāciju, tātad CO2 izmešu samazināšanu. Es šodien gribētu vērst uzmanību uz pāris uh, slaidiem, kas vairāk ir mans prezentācijas beigās, un es gribētu nedaudz sīkāk pastāstīt par galveniem jautājumiem, barjerām, ierobežojumiem, kādus novērojam dažādos ārējos scenārijos, kas uh, šobrīd ir cirkulē Eiropas Savienības dalību valstīs attiecībā uz dekarbonizāciju. Ir arī veikts iekšējs pētījums mūsu uzņēmumā. Es gribētu izskatīt kopā ar jums vairākus slaidus, kuros arī ir iekļauti galvenie vērojumi saistībā ar šiem dekarbonizācijas scenārijiem. Pirmkārtām, aplūkosim, par kādiem ārējiem scenārijiem šobrīd es runāšu. Tātad pats pirmais ir eh, Eiropas eh, klimata fonda ziņojums. Greenpeace ziņojums, gāzes fóruma ziņojums un Euroelektrika ziņojums, tālāk eh, no starptautiskās energoaģentūras ir ziņojums, protams, Eiropas komisijas komunikē mēs esam ņēmuši vērā par ceļa kārtu līdz 2050. gadam, tur ekonomikas un enerģijas ģenerāla direktorāti ir izteikušies un arī uh, uh, Worldwide Fund ziņojumi ir ņemti vērā. Dekarbonizācija principā, tas nozīmē, ka mūs nodarbina jautājums par ekonomikas elektrifikāciju, un kā jūs redzat, mēs izskatām dažādus uh, pieņēmumus. Jūs redzat, ka līdz 2050. gadam ir milzīgs patēriņš 2550 eh, teravati, kas ir praktiski šīs dienas eh, patēriņš, un tas galvenokārt ir eh, tāpēc, ka ārkārtīgi uzlabojas energoefektivitāte. Un energoefektivitāte šķiet tāpēc ir tāds atslēgas vārds ilgtermiņa skatījumā un nākotnē attiecībā uz dekarbonizāciju. Elektrifikācija galvenokārt notiks transporta jomā, apkurē, tātad ēku sektorā. Nākošais slaids. Mēs esam aplūkojuši arī piecus uh, Eiropas Savienības uh, enerģētikas scenārijus. Viens ir ko saukts energoefektivitāte un diversificēta piegāda, kodola enerģijas izmantošana un zem CO2 izmešu scenāriju. Tātad pastīsimies, kā tas viss ir, kādas šīs prognozes ir. Tātad gaiši zilais, tas ir šis ārējais scenārijs, ko es nu pat minēju, un tad virsū ir vēl viens slānis, šīs līknes, kas uh, atspoguļo piecus Eiropas komisijas uh, minētos scenārijus. Tātad mēs, principā, esam kaut kur pa vidu, bet līdz 2030. gadam energopatēriņš Atbilstoši Eiropas komisijai, acīm redzot, saglabāsies daudz maz stabils. Tas nozīmē, ka liela uzmanība jau ir pievērsta energoefektivitātes uzlabošanai, un, kā jūs redzat, eh, zilā līnija, kas ir energoefektivitātes scenārijs, pat uh, noved pie kopēja energo patēriņa samazinājuma Eiropas Savienībā. Tā tad milzīgi liels uzsvars tiek likts uz energoefektivitāti. kā ir ar eh, kopējo kapacitāti un energoresursu kombinējumu, kombināciju, kas varētu ļaut mums dekarbonizēt Eiropas Savienības energosistēmu? Atbilstoši mūsu atzinumam, Eiropas klimata fonda pētījuma rezultātu, un tas ir otrais stabiņš, kur jūs redzat eh, šeit no kreisās puses. Tas ir tāds viss smalkāk izstrādātais, izstrādāt vissliktākais scenārijs, kas šobrīd ir pieejams uh, šobrīd literatūrā. Domāju, ka jūs skaidri redzat, ka tas ir diezgan tāds uh, līdzsvarots uh, kombinējums starp um, atomresursiem, gāzes, akmeņogļu izmantošanu, saules, vēju un tā tālāk citiem enerģijas veidiem. Un mēs redzam, ka vairāk kā 5000 megavati gāzes turbīnas, tātad mazas gāzes turbīnas kaut kur laukos un To... Uh, un savietojamība starp šiem energoresursiem, manuprāt, ir svarīgākais, lai mēs varētu nodrošināt uh, labu savu energosistēmu. Kāpēc? Tāpēc, ka atjaunīgie un uh, neatjaunīgie resursi, tie visi ir saistīti ar laika aspektu. Principā ar vietas aspektu, tas ir pirmais pēdējo 40 gadu laikā visas energostācijas ir eh, būvēts blakus patēriņu centriem. Ja mēs pāriem uz šo atjaunīgo energoresursu pasauli, tad mēs centīsimies enerģiju piesaistīt, iegūt, piemēram, eh, Ziemeļjūrā un tad no, novadīt uz Eiropu. Tātad no šī viedokļa šie ģenerēšanas centri, ražošanas centri tiks pilnībā atvirzīti no patēriņu centriem. Citiem vārdiem sakot, mums ir jābūvē milzīgi tīkli, jo pretējā gadījumā šī sistēma nedarbosies. Protams, laika aspekts jāņem vērā, ņemot vērā, ka var gadīties, ka ir pārāk daudz enerģijas, raugoties uz faktisko pieprasījumu, un tad nepieciešams šos energoresursus uh, enerģiju uzglabāt vai arī rast citus risinājumus. Paskatīsimies, ko Eiropas komisija saka par šīm dažādajām kapacitātēm un to kombināciju. Mēs redzam, ka komisija ir lielu uzmanību pievērsusi atjaunīgo energoresursu izmantošanai, arī īpaši arī jūrās un okeānos. Bet mums jāskatās, kāda kapacitāte nepieciešama, lai varētu izlīdzināt šo sistēmu ilgtermiņā, tātad kāda backup vai rezerves kapacitāte mums ir nepieciešama, un jāņem vērā, kāda ir ierobežojušie faktori, droši vien arī komisija par to domā, un tātad tas ir jāpatur prātā. Nākošais slaids. Tātad energo kopums, e, kombinācija dekarbonizētā sistēmā. Mēs redzam, ka termālās tehnoloģijas visos scenārijos, arī augstriska scenārijos, joprojām ir apmēram 30-40% no kopējās saražotā enerģijas daudzuma, pat atomenerģija ir tāda būtiska opcija arī biomasa un ogles gāzi un ogles, tātad šo resursu ietekme samazināsies, jo pretējā gadījumā mēs eh, saskarsimies ar ļoti smagiem CO2 izmešiem. Tātad nonākam pie galvenā secinājuma mūsu darbam. Mēs veicām izvērtējumu par visiem scenārijiem un pirmām kārtām domāju, ka jāapzinās. ka plaši energotīkli ir pats galvenais dekarbonizētai energosistēmai. Ja eh, tīklu infrastruktūras būvēšana izpaliks, tad eh, šī atjaunīgo resursu izmantošana nedarbosies. Un tātad tas ir mums ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tam ir jādomā par plānošanu, par atļauju iegūšanu, par uh, izmaksām un tam līdzīgiem uh, jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi šādā tīkla izbūvē. Un katrs šis jautājums ir pats par sevi jādebatē. Otrām kārtām visi esam pārliecināti, ka mums būs nepieciešama liela RS kapacitāte gan uh, uz sauszemes, gan uh, jūrā. Tātad jāizmanto dažādas tehnoloģijas, ko mēs varētu izmantot, kas attīstās, ko varētu izmantot 2030. gadā un tālāk. Acts These... Un uh, mēs varbūt vēl šobrīd nevaram pilnībā aizvērtēt visus tos ciparus, ko mēs um, iegūstam. Šie skaitļi, tie, tiem būs reāli ietekmi uz mūsu iedzīvotājiem, ja jūs uh, iedomājaties apmēram 200 tūkstoši vēja turbīnas jums būtu Eiropā uzstādītas. Tad šīs turbīnas mums praktiski būtu jāizvieto visur. To būtu ļoti daudz un no lauka plānošanas viedokļa. Uh, šāda opcija varētu būt diezgan grūti pieņemama. Tātad Eiropas pieejai jābūt adekvātai, jo ja mums ir jāraugās uz izmaksām, jānodrošina ekonomiska darbība, ekonomiska e enerģijas ražošanā. Tā, piemēram, jāizmanto ziemeļjūra, vēja enerģija, piemēram, un solāra enerģija vairāk dienvedu reģionos, un tad attiecīgi šī saražotā enerģija jānovada uz patēriņu centriem. Tālāk, elastība. Ja sistēmā vairāk sāk izmantot šos intermitentos resursus, uh, in, in neatjaunīgos resursus, tad jādomā par elastīgumu. Te pirmkārtām jāaplūko gāzes uh, elektrostacijas, jādomā par uh, Uh, uzglabāšanu, par uzglabāšanas iespējām, elastību un tā tālāk. Tālāk. Uh, Oglekļa uzglabāšana un tāpat arī atomenerģija, manuprāt, būs ārkārtīgi svarīgas uh, nākotnē. Nākošais secinājuma punkts. Mums jādomā arī par izmaksām sabiedrībai, ja mēs gribam būtiski uzlabot energoefektivitāti, tā tad izmaksas no sabiedrības viedokļa ir diezgan smagas. Un līdz šim ir bijis ļoti maz ziņojumu vai izvērtējumu par uh, šo konkrēto jautājumu. Un visbeidzot, mums, kā investoriem, nepieciešams ilgtermiņa skatījums. Tātad stabils un ilgtermiņa regulējošais tī, uh, ietvars. Mēs nevaram ieguldīt uh, miljardiem eiro vēja ģeneratoru parkos, ja no pārliecības, ka uh, šī enerģija tiks attiecīgi izmantot un novadīt visai pārējai Eiropai. Grazie par questo intervento, diamo immediatamente la. Jā, paldies, paldies par šo informāciju. Un tagad Štefan Uh, Lehtenbörmanu Vupertāls in institūtu. Lūdzu. Thank you. Uh, dear Mrs. Uh, Sa Satori kundze, Cavēlā kundze, cienījamie deputāti, liels paldies par to, ka jūs mani ielūdzāt un par iespēju šeit uzstāties par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Runāšu par 2050. gadā enerģētikas uh, cenu karti un Mans uh, ziņojums šodien ir saistīts ar pētījumu, ko mēs veicam kopā ar Ekoloģijas institūtu SEFEP pasūtījumā. Līdzīgi kā iepriekšējais runātājs, arī mēs esam izskatījuši dažādas scenārijas attiecībā uz uh, uh attīstības variantiem, un šeit jūs varat tos arī redzēt. Nosākumi ir Electric, Greenpeace, ECF un Europeancom. Te ir uh, dažādi varianti no dažādiem avotiem. Es runāšu vairāk par elektrības sistēmām, jo elektrība skaidri atspoguļojas gan arī mūsu ceļa kartē, gan arī mūsu mērķī sasniegt uh, tādu ekonomikas attīstību, kas uh, saistīta ar zemu oglekļa patēriņu. Šeit mēs runājam par 99% pat patēriņa. Un šeit sistēma ir sastarpēji saistīta un tāpēc arī rodas diezgan lielas, uh, liels apdraudējums tam, ka sistēma var uh, nobloķēties un ja šajā sektorā nenotiks pienācīgas uh, pārmaiņas, tad attiecīgi šis sektors varētu uh, mums draudēt. Tad tiešām runāsim par elektrības sektoru. Un vispirms salīdzināšu. Uh, Šeit ir pamatstratēģijas, kas ir saistīti ar elektrības sistēmu dekarbonizāciju. Sākam vispirms ar oglekļa uzglabāšanu un sistēmu, kas saistīta ar atomenerģijas izmantošanu un arī atjaunīgās enerģijas izmantošanu Eiropas komisijas scenārijā, kas ir zilajā krāsā iezīmēts. Jūs varat redzēt, ka kāda ir atšķirība, ne, nav tik liela atšķirība un savukārt uh, Vienā jomā eh, CCS, eh, tur savukārt atšķirība jau ir lielāka, bet principā te es vienkārši gribēju parādīt, kāda ir atšķirība starp šiem manis minētajiem scenārijiem, un zināmā mērā nav pārāk liela, bet atsevišķos faktoros ir atšķirība. Tagad runāsim par pieprasījumu. Un, ņemot vērā to, ka pieprasījums elektrībai arvien pieaug, un tāpēc arī ir nepieciešams uh, kontrolēt pieprasējumu, lai gan, protams, tas neiekļaujas šajā segmentā. Jūs šeit varat redzēt, ka Eiropas Savienībā ir paredzēts, ka par 50% palielināsies elektrības patēriņš, salīdzinot ar 2025. gadu un 2050. gadu, un visos scenārijos, gan ceļakarta scenārijā, gan arī citur, jūs varat redzēt, ka tradicionālais sektoros stabilizēsies elektrības patēriņš un tradicionālajie sektori visi, kas nav saistīti ar transportu. Tāpēc arī 50% pieaugums pēc būtības prasīs ļoti nopietnu politikas mm, izšķirīgo rīcību. Šeit zilajā krāsā ir tieši transporta sektors, tas, kas ir nepieciešams, lai uh, varētu nodrošināt to, ka transporta sektoram pietiek degvielā, un tas nozīmē arī to, ka būs nepieciešams nodrošināt elektrību kā uh, degvielu, ko, kas varētu būt izmantota transporta jomā. Tādi jautājumi, piemēram, kas ir saistīti arī ar apkuri, un tur atsevišķos gadījumos nevar uzreiz tik viegli redzēt, kā tas sadalās, bet vēlreiz pieminēšu, ka tiešām runēt par dekarbon dekarbonizāciju It īpaši elektrības jomā, kā arī citās sistēmās, šis aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs. Vēl viena lieta, un tas jau tika pieminēts, ir atjaunīgo enerģiju e, procentuālais sadalījums. Un attiecībā uz visām, e, visa veida enerģijām, šeit atjaunīgās enerģijas e, tiek palielinātas. Šeit mēs varam redzēt par trīs dažāda veida grupām, vai mēs pat saucām par trīs pasaulēm. Pirmais variants ir atjaunīgā, atjaunīgo enerģiju izmantošana elektrībā mazākā veidā, un tas nozīmē uh, to, kā arvien plašāk tiek izmantot atomenerģija, un scenārijos jūs ļoti reti redzat šādu risinājumu, jo uh, klimata aizsardzība nemaz nevar nodrošināt, ja uh, netiek izmantota pienācīgi atjaunīgie resursi. Savukārt otrais variants, nu jau uh, elastīgāks un ar lielāku dažādību, un Eiropas scenārijs arī šeit iederās, tie, tas jau ir atjaunīgās enerģijas izmantošanas apjoms starp 80 un 98 procentiem. Šeit, protams, ir cieša saikne ar to, kādus resursus var izmantot, vai ir iespējams izmantot solāru enerģiju, vēja enerģiju, bet ir svarīgi, lai nodrošinātu sistēmas uh, E, elastību, lai būtu arī uh, attiecīgie uzglabāšanas resursu uzglabāšanas iespējas. Un tad ir trešais variants vai trešā pasaule, kas ir kaut kur pa vidu. Uh, e, 60% ir arī atjaunīgo resursu aptuveni, un ir tiek izmantot arī citi avoti. Šeit no vienas puses ir elastība, bet te pašā laikā tiek izmantoti arī oglekļa uzglabāšanas uh, pasākumi vēl pastāstīšu par to, kāda ir mūsu pieņemumi attiecībā uz visiem šiem scenārijiem. Šeit viens svarīgs cipars ir fotā voltaikas izmaksas, solāras enerģijas iegūšanas izmaksas, un tā ir tehnoloģija fotovoltaika, kas šobrīd tiek izmantota, un šobrīd uh, cenas ir diezgan augstas, līdz pat 4000 eiro par kilovatu 2010. gadā, bet viss iet uz leju. Eurelektrik um, piedāvā šobrīd uh, zemāku cenu, cenu, bet arī samazinājums viņiem nav tik straujiš. Citi varianti savukārt augstāka cena, bet uh, uh, daudz lielāks samazinājums. ECF scenārijā, piemēram. Jebkurā gadījumā Eh, sanāk tā, ka starp 2020 un 2030 gadu tika sasniegts vislielākais samazinājums attiecībā uz uh, solāras izmant, enerģijas iegūšanas izmaksām. Un noteikti redzēsim, kā situācija attīstīsies nākotnē. Un tagad no manas puses būs arī daži secinājumi. Eiropas Savienības enerģētikas ceļa karti Protams, ņem vērā arī to, ko saka citi scenāriji un citi priekšlikumi, un tāpēc arī ir jāsaprot, kā ir atsevišķi aspekti, kur ir nepieciešama politiskā rīcība, pēc iespējas ātrāk. Vēl viena lieta, par ko jau tika runāts, ir e, elektrības e, nozares dekarbonizācija, Tā ir uh, viena no pamatjomām, kas palīdzēs sasniegt mērķus līdz 2050. gadam. Ja tas tiks sasniegts, tad uh, jau tagad ir jāstrādā četrās, uh, četras svarīgās jomās. Pirmkārt, ir nepieciešams nodrošināt efektivitāti, un tas saistīts ne tikai ar dekarbonizāciju, bet ar, arī ar pilnīgi visiem citiem scenārijiem. Tas saistīts gan ar efektivitāti izmantošanā, gan arī, protams, citus pasākumus piemēram, arī patēriņa kontrole, tā lai nebūtu nekādu negatīvo seku samazinājumiem. Nākamais aspekts ir tas, ka scenārijos šobrīd vairs netiek paredzēta iespēja, kā e, neierobežoti varēsim turpināt e, ražot enerģiju no fosilā kurināmā. Tāpēc arī, nu, mēs uh, cenšamies atteikties no šāda veida uh, izmantošanas, jā, vien, protams, nerunājam par dažiem tikai atsevišķiem dažādošanas pasākumiem. Nākamais ir atjaunīgo avotu izmantošana, tas ir centrs, jebkurā gadījumā. Mēs šeit nerunājam par atjaunīgās enerģijas tādu pielikšanu sistēmā, nē, un lai arī kādi būtu risinājumi, piemēram, runājot par oglekļu uzglabāšanu un atomenerģiju, jebkurā gadījumā uh, atjaunīgā enerģija tiks izmantota. Tātad uh, šeit atjaunīgā enerģijā ir mm, divi lieli plusi. Pirmkārt ir tas, ka ir ļoti liela dažādība attiecībā uz avotiem. Un tas iekļaujās gan mm, komisijas scenārijā, gan citur. Runājot par citām tehnoloģijām, piemēram, oglekļa uzglabāšana, kā arī atomenerģijas izmantošana, tur šobrīd nav absolūtās pārliecības, bet jebkurā gadījumā netiek paredzēts lietot vairāk par 30% no katra no šiem avotiem. Paldies jums par uzmanību un uh, visa analīze, visa informācija, ko es jums arī šodien pasniedzu, atrodas mūsu mājaslapā. Grazie par questo interviju. Paldies visiem, kur piedalījās šajā pirmajā panelī. Un tagad jautājumu uzdošanā ir laiks deputātiem. Tā tad um, uzdosim jautājumu un tad uzklausīsim atbildi. Pirmo jautājumu uzdos Brenta kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs, un vēlētos pateikties paneļa runātājiem. Vēlētos uzdot jautājumu abiem runātājiem. Jūs runājat par to, ka atjaunīgajiem enerģijas resursiem ir jākļūst par pamatu pamatu, par stūrakmeni nākotnes energoražošanai. Un jūs runājat arī par to, kāds būs to līmenis 50. gadā. Abi no jums, bet galvenokārt Fosier kungs runāja par to, ka, teiksim, vēja enerģija ir lielāka jūrās, bet eh, runājot, piemēram, par neliela apjoma enerģijas ražošanu arī pilsētu vidē, kaut vai, piemēram, izmantojot vēja ģeneratorus. Tātad. Piemēram, izmantojot vēja ģenerators pilsētās un balstoties uz, kādiem, uz kādām matemātiskajām formulām jūs esat to kalkulējuši. Nākamais par oglekļa uzglabāšanu. Jūs teicāt, ka gāze būs sava veida papildus energoresurss, lai pāriet pilnībā uz atjaunīgiem energoresursiem. Bet mums kā politiķiem ir skaidri jāzina, kāda būs naudas sadeve, ja mēs to investējam. Tātad varbūt nākotnē mēs varētu vairāk uzmanību veltīt uz kombināciju oglekļu uzglabāšanu un gāze un nevis oglekļu uzglabāšana un, o, un oglis. Tātad kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, saka prieksēdētāji, tagad Holas kundze. Paldies! Fostierkungs, mans jautājums galvenokārt būs adresēts jums. Jūs savā runā pieminējāt to, ka Visticamākais eh, parādīsies daudzas gā, nelielas, gā, nelielas jaudas gāzes turbīnas, kuras pamazām pāries tad uz atjaunīgajiem. Bet jūs runājat, ka līdz 40. gadam visām fosīlajām degvielām būs jābūt oglekļa saistības uzglabāšanas sistēmai. Tātad, ja gāzē ir šī oglekļa saistas uzglabāšana, tad vai tad tas patiesībā nenozīmē, ka šī jauda samazinās? Vai jūs, jūsuprāt nav arī potenciāls tajā, ka, ja mēs runājam par vienotu elektroenerģijas tirgu, jebkurā gadījumā mums būs lielāka tīklu saikne, kopsaistība, un kad mums būs šī lielāka tīklu saistīšana kopā, tad, protams, ka mums būs lielāka, eh, lielāka liekas eh, līdzsvars starp to, ka vējš jau vienmēr kaut kur Eiropas Savienībā pūtīs, un, protams, uzsvars ir jāliek arī uz enerģijas uzglabāšanu. Paldies, Roja kungs! Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, kāda jūsuprāt būs atomenerģijas loma nākotnes scenārijos? Jo mēs šeit runājam par divu mērķu sasniegšanu, pēc iespējas ātrāk, Un otrkārt gribētu sa saņemt pēc iespējas precīzāku atbildi uz jautājumu par to, kā ir paredzēts reāli samazināt uh, CO2 izmešus, un tad, tad jautājums vienmēr ir par cenu. Cik ātri mēs varēsim reāli samazināt to par viszemāko cenu? Paldies. Paldies, vēl kas tījo, kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tādas vispārīgākas dabas jautājums. Un tas ir saistīts ar komisijas izējas punktus, kur balstās visu atjaunīgo energoresursu un energo idejas, energo idejas pamats. Komisija ir uzsvērusi to, ka notiks paradigma maiņa. Proti arī klimata politikai ir jābūt saistītai ar energopolitiku un otrādi. Tātad klimata politikai ir jātiek daudz lielākā mērā iesaistītai runājot par Eiropas energo nākotni. Piemēram, atjaunīgo es, e, energoresursu jomā, kāda ir šo atjaunīgo energoresursu ilgtspējība un arī kāda ir atjaunīgo energo avotu konkurētspēja. Līdz ar to šobrīd, runājot par atjaunīgajiem energoresursiem, gāze un ogles kļūs par pārejas perioda energo avotu. Patiesībā tas nozīmē to, ka energopolitika tādā veidā, kādā tā tiek definēta šobrīd, nozīmē arī klimata izmaiņas uzlabošanu. Un tas eh, gala beigās var novest pie problēmām jo tas ir tā saucamais īstenošanas plāns, bet neviens jau mēs nezinām, kāda būs tās īstenošanas sekas. Un ja mēs vēlamies doties tālāk par šo ceļu, tad mums ir jābūt uh, panāktai vienošanai starptautiskā līmenī. Proti, vai mēs, vēl, vai mēs varēsim īstenot mūsu energopolitikas vīziju vai nē. Paldies! Paldies! Un tagad Madzits skundze. Paldies, prieksēdētājs skundze. Tātad jūs man devāt vārdu. Mazai, nevis maziņš. Tāpēc es uzreiz neatsaucos. Bet labi, liels paldies. Paldies. Es vēlētos uzdot pāris jautājumus abiem runātājiem. Runājot par eh, ilglaicīgu energopolitiku Eiropai, tad eh, es personīgi šo politiku uzskatu par energo neatkarības un energo nodrošinājumu drošības politiku Eiropai. Tikai tad, ja mums izdosies īstenot šos divus mērķus, mēs varam runāt par vides eh, nastas samazināšanu. Šodien mēs runājam par enerģiju 50. gadā. Un runa ir par to, ka viena trešdaļa joprojām nāks no fosilajiem energoavotiem, ja es pareizi sapratu, ko jūs teicāt. Un visbeidzot, ko jūs domājat par eh, stratēģiju, kas šobrīd tiek izstrādāta alternatīvajiem energoavotiem, kuri pie, līdz 50. gadam tiks uh, izmantoti, bet pēc 50. gada tiks e, uzskatīti par atkritumiem. Tātad e, arī saules paneļi un saules baterijas e, būs savu mūžu nokalpojusi un ko tad darīt ar tiem? Tātad kādā veidā arī investēt mazākos energoražotājos? Jordānas kundze. Paldies! Man ir divi jautājumi runātājiem. Vispirmā, vispirmā, eh, vispirmām kārtām, kādas matemātiskās formulas jūs izmantojāt un kādas vīzijas 50. gada energoplānam. Runiet par energoefektivitāti, par atjaunīgajiem resursiem un īpaši par jūsu izteikto frāzi, ka arī klimata izmaiņās mēs piesaistīsim starptautiskos spēlētājus un darbosimies starptautiskā līmenī. Uh, Kā jūs to domājat? Un kas notiks, ja mēs nedarbosimies starptautiskā līmenī? Jo visticamākais, ka starptautiskā līmenī panākt vienošanos būs grūti. Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Lichten Bemmer kungs jau teica, ka atjaunīgie energoavoti ir dažādi, bet ka tie ir mazāk paredzami, tātad mazāk uzticami. Līdz ar to vajadzēs spēcīgu energo uzglabāšanu. Un ko nozīmē šis rezerves energo avots? Kāds politiskais eh, lēmumu ietvars būs nepieciešams, lai sasniegtu šos mērķus? Kādā veidā izveidot jaudas tirgus un kādiem šiem tirgiem būtu jābūt pēc, savām, pēc saviem eh, raksturojumiem? Odīkungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka energo jautājumos Mums eh, būs nepieciešama zinātniski pētījumi un arī finansējums. Par eh, zinātnisku aspektu runājot, varbūt jūs varētu pateikt, kāds ir jūsu viedoklis. Šeit, parlamentā, bieži vien budžeta apsvērumi, eh, tā teikt, ir svarīgāki kā nekā zinātniskie sasniegumi. Kā jums šķiet šis nostādījums? Otrām kārtām par ģeotermālo enerģiju. Manā vēlēšana apgabalā mums ir augsnes ar uh, karstiem uh, ģeotermiskiem avotiem. Teiksim, izmantojot dziļos ģeotermiskos uh, resursus, mums tur vajadzētu izvērst izpēti. Par infrastruktūru, jā, tas ir izšķiroši svarīgs punkts. Kāds ir jūsu viedoklis par infrastruktūras politiku? Runājot par īpašumtiesībām. tiesībām Šobrīd mums ir simtiem un simtiem infrastruktūras īpašnieku uh, enerģētikā. Vai tā nebūs liela kļūda, ja mēs neizveidosim lielus publiskus uzņēmumus Eiropas līmenī, uh, kuru rīcībā, kam būs īpašam tiesības uz šiem lieliem infrastruktūras uh, tīkliem? Grāci, kolēģi Džērek. Paldies, Jerek kungs, lūdzu. Simulovač možnā visko. Simulēt jau var jebko ja tīpaši, ja mēs runājam par tik tālu datumu, bet man tā mazliet atgādina tādu zinātnisko fantastiku, jo man šeit trūks simulācijas, kas varētu iekļaut pilnīgi visus politiskos mērķus, gan drošība, gan emisijas samazināšana, gan citi mērķi. Manuprāt, eh, patiesība ir kaut kur pa vidu, un tāpēc arī trūks šīs optimālās uh, simulācijas. Un tad man ir tāds jautājums. Mēs šeit uh, runājām par to, ka vispār netiek ražota elektrība no oglēm, ja vien netiek izmantot oglekļa uzglabāšanas metode. Un teikšu, kā ir oglekļa uzglabāšanas metodas pagaidām nav līdz galam izpētītas, bet varbūt var savādāk darīt, izmantot tā saucamo tīrās ogles tehnoloģiju tur ir efektivitāte pāri pa 50%, un varbūt to varētu darīt pēc iespējas ātrāk tagad. Tātad tas nozīmē, ka nu, tajās div, tajos 20, 30 gados, kamēr šāda uh, spēka stacija darbosies, varētu jau izlietot un būs jau liels plus. Liels paldies, Lūdzu, Hercogs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par ārkārtīgi interesantu prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Diviem runātājiem jautājums. Lehtenbēmera kungam. Vai jums bija iespēja ieskatīties reģionālajā aspektā? Skaidrs, ka Eiropa nav homogēna un dalību valstis nākotnē varēs pieņemt savu lēmumu par energoresursiem, un, manuprāt, būtu nepieciešams uh, tieši par reģioniem to pētīt. Vai jums ir šāda veida pētījumi? Un man jautājums Suiez kungam. Mēs šeit runājam par energoprojektiem un, manuprāt, ir nepieciešams dubultot elektrokapacitāti, un tas nozīmē, ka jābūt investīcija klimatam. Šobrīd investīcija klimats arī nav homogēns. Tātad, kā jūs, jūsuprāt, var risināt šo jautājumu, jo ir daudzi, daudzas valstis ar lielāku izaicinājumu, tātad mums ir nepieciešams uh, darīt divas lietas. Pirmkārt, būvēt jaunas spēkstacijas, un otrkārt ir nepieciešams attīrīt tās spēkstacijas, kas mums jau ir, un te ir nepieciešams milzīgas investīcijas, un tad jautājums ir, kā tiek risināti investīcija klimata jautājumi. Lielas paldies, Lūdzu, Koļārska Babinskas kundze. Jā, mums ir mērķi, bet arī mani interesē, kā ir paredzēt šos mērķus īstenot. Jo ir nepieciešams arī skaidrs ceļš, kā šie mērķi tiks panākt, un mani tieši tas arī interesē, ņemot vērā to, ka šobrīd ir krīze, un šī krīze vēl turpināsies, tad kā izskatās mūsu ceļš uz mērķi, kā mēs varam risināt šo situāciju, ņemot vērā reālo situāciju. Vēl viena lieta, varbūt drīzāk būtu izmantot tādu sistēmu, kā scenārijs ir Eiropa 2050 un tālāk, jo izskatās, ka ir vairāki mērķi, ko mēs nevarēsim sasniegt līdz 2050. gadam. Un tas ir tieši tādēļ, ka daudzas Eiropas ekonomikas ir balstītas uz ogļu izmantošanu. Un tāpēc arī šādā revolūcija, energorevolūcija dažos reģionos būs vienkārši neiespējama. Paldies! Lielas paldies un pēdējais runātājs. Un varbūt jūs varētu tad uh, trīs minūšu laikā atbildēt uz jautājumiem, lūdzu. Thank you. I will... Paldies! Es uh, mēģināšu apkopot šos jautājumus, kaut arī laika nav daudz. Vispirmām kārtām varbūt sākšu par pēdējo. Jautājums bija par tehnoloģijām. Tātad visa šīs ceļu kartes, kuru par kurām runāja Bupertāla institūts un arī GDF. Protams, ka tie ir aprēķini, bet kā mēs tos izvedam? Visas institūcijas, visas konsultāciju firmas šobrīd eh, balstās uz jau spēkā esošajām tehnoloģijām, piemēram, tām tehnoloģijām, kuras izmanto jūras enerģiju, bet šādas tehnoloģijas vēl netiek pietiekama mērā izmantotas. Piemēram, neliela, nelielas jaudas e, atjaunīgo energo, avu, atjaunīgi energoavoti. Tas attiecās gan uz vēja enerģiju, un, e, protams, ka runājot par uh, Vēja enerģijas izmantošanu šobrīd lielākā daļa vēja ģeneratoru tiek ir uzstādīti uz jūras, jo tur to jauda ir daudz lielāka un šie parki ir milzīgi un, ja tā varētu teikt, centralizēti. Un, uh, ja šāda iespēja netiek rasta, ka ļoti daudz vēja ģeneratoru tiek uzstādīti uz jūras, tad būtu jāmeklē mazākas jaudas vietēji risinājumi. Runājot par citiem energoresursiem, tie tiešām varētu būt nākotnes energoavotu variāciju kopuma. Bija jautājums arī par to, kādā veidā šī uh, 550 megavatu. No kurienes parādījās šis skaitlis? Un kas tam ir nepieciešams, kāds tīkls tam ir nepieciešams? Protams, ka tam ir nepieciešams augstsprieguma tīkls, un, protams, ka brīdī, kad ir pārāk daudz enerģijas salīdzinot ar patēriņu, bet, piemēram, no jaudas viedokļa to nevar atrasināt ar patreizējiem tīkliem. Piemēram, šogad eh, februāri Eiropā bija um, milzīgi, bija, teiksim, bezvējš un eh, nevarēja, laz, nevarēja vēja ģeneratoru ražot vēju, un līdz ar to bija milzīgs augstums, un cilvēkiem bija nepieciešama enerģija jebkurā gadījumā. Līdz ar to jauda ir ļoti svarīga problēma runājot par atjaunīgajiem resursiem. Par oglekļa saistīšanas nākotni gan gāzes, gan ogļu sakarā. Es domāju, ka tas noteikti būs eh, mikšļa kopu, mikšļa sastāvdaļa. Es nevaru šeit runāt par procentu, procentu kāds tam būs, un tomēr ir ļoti grūti iedomāties eh, sistēmu, kura darbotos pilnīgi bez, piemēram, kodolreaktoriem. Prego. Yes, I, I... Un tagad vārds Lehtenbēmer kungam. Arī es mēģināšu atbildēt uz jautājumu saistīts ar tehnoloģijām. Protams, oglekļa saistības uzglabāšana, tas patiesībā ir, ir vairāk jautājumu nekā šobrīd tam ir pieejamas atbildes. Un redzēsim, kāda būs tehnoloģiskie risinājumi nākotnē. Runājot par gāzes un ogļu izmantošanu no klimata viedokļa raugoties, tad uzglabāšanas jauda ir ierobežota. Līdz ar to no šāda viedokļa raugoties ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzētu vairāk uzmanību vērst uz dabas gāzi. Cits jautājums ir saistīts ar klimata politiku. Patreiz globāla aspektā varbūt eh, skatījums nav tik pozitīvs un smaidošs, bet, protams, ka klimata problēmas saglabājās un tikai pieaug. Daudz no izveidotajām politikām un scenārijiem tieši runā par energoavotu drošību un energo piegādes drošību, pie tam arī par jaunu darba vietu izveidi un līdzīgi. Par oglēm. Protams, ka ogles tieši no vidas viedokļa raugoties rada vislielākās problēmas, bet ogles ir ļoti svarīgs, un arī tā saucamā zaļās ogles ir ļoti bīstamas, ja tām ir ļoti liels risks. Raugoties no uh, vietējā viedokļa, reģionālā viedokļa, un Eiropas komisija to arī dara, ir tā saucamie dalību valsts scenāriji, un komisija tos ir arī izskatījusi. Bet, protams, ir jāskatās uh, dalību valstu līmenī un pat reģionālā līmenī, kāds ir energo nodrošinājums. Un, protams, ka eksistē atšķirības starp reģioniem. runājot par ekonomiku. Es uzskatu, ka mums ir ļoti labas perspektīvas tā saucamajos atkārtotajās investīcijās, jo, kā jau komisija teica, energo jomā notiek paradigmas maiņa. Mēs e, atsakāmies no vecajām sistēmām, no patreizējām sistēmām un vairāk pievēršamies jaunajām. Uh, bet eh, tas ir ārkārtīgi, un tam ir ārkārtīgi liels eh, potenciāls, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Līdz ar to es uzskatu, ka tieši ekonomiskā krīze ir radījusi ārkārtīgi interesantu jaunu tehnoloģiju attīstīšanas iespēju, bet tam ir jārada arī adekvāts klimats. Un tādējādi iesaistot arī privāto sektoru, uzskatu, ka izdosies daudz šajā jomā panākt. Un, protams, tas ir ārkārtīgi daudzsološs tautsēmniecības sektors. Paldies! Paldies! Sirsnīgi pateicamies visiem mūsu paneļa viesiem. Paldies, ka pieturējāties pie atvēlētā runas laika. Un es ļoti atvainojos. Man, diemžēl, nāksies jūs visus steidzināt ātrāk runāt. Esam nonākuši pie otrās paneļa diskusijas. Dosim uh, vispirms uh, iespēju otrā paneļa runātājiem ieņemt vietas šeit pie galda priekšā. Mēs jau esam iekavējuši laiku un uh, tāpēc lūdzu, lūdzu, pieturieties pie laika grafika. Es saprotu, ka tas ir grūti. jo pretējā gadījumā mēs vienkārši nevarēsim izskatīt mūsu paredzēto darba kārtību. Un Lūdzu, paturiet prātā, ka mums vēl ir četri paneļu runātāji. Mēs gribam dot iespēju uzdot arī jautājumus katras paneļa diskusijas beigās. Tātad, lūdzu, aicinu visus uz uh, disciplinētu rīcību. Tātad esam gatavi otrai paneļa diskusijai šajā pēcpusdienā, un es tagad došu vārdu Hovardam Vagenam Malikungam, kurš strādā uh, publisko jautājumu un klimata politikas uh, dienestā. Thank you very much. Uh... Paldies! Paldies par uzaicinājumu runāt šajā uzklausīšanā. Un es tiešām mēģināšu izskriet cauri savai prezentācijai. Es nāku no Norvēģijas uzņēmuma Statkraft. Uh, which is, uh, now kura ir eh, pasaules uzņēmums, un mēs esam pirmie atjaunīgās enerģijas ražotāji pirmajā vietā Eiropā. Un tas parādās arī šajā slīdītē. Līdz ar to šodien es vēlētos parunāt par to, kāda ir situācija Eiropā un kādu mēs redzam notikumu gaidas attīstību tuvākajos gados. Kā jau mēs visi zinām, patreizējā situācija ir šāda. Un uh, izstrādātās politikas tiek veiksmīgi īstenotas dzīvē, un ir vesela virkne jaunu tehnoloģiju, kuras ir izstrādāts atjaunīgā enerģijai. Bet kā jau mēs visi zinām, ir arī negatīvie aspekti, piemēram, tā saucamā oglekļa cena nedarbojās, un oglekļam uzliktā cena šobrīd nav panākusi uz to liktās, nav izpildījusi uz to liktās cerības un arī tirgus pats nav pārgājis no oglēm uz gāzi, jo cena ir pietiekami zema. To ir svarīgi atcerēties. Nākamais. Šajā slīdītē ir parādīts, ka, ka tuvākajos gados arī elektroenerģijas pieprasījums saglabāsies nemainīgi. Šeit jūs redzat, piemēram, Eiropas Savienības un Vācijas skaitļus. Tas nozīmē, ka energoefektivitāte labi darbojās, un jautājums ir arī par investīcijām, un tas rada arī problēmas. Jo, kā jau es teicu, oglēm ir samērā zema cena, un eh, jautājums par to, kādā veidā investēt jaun atjaunīgajos energoresursos, Ja tajās tiks investēts pietiekami daudz līdzekļu, tad cena samazināsies. Līdz ar to manā uzņēmumā mēs e, arvien vairāk ieguldam ārpus Eiropas tirgos, kur pieaug prasība pēc elektroenerģijas. Un arī tas ir jāņem vērā, izveidojot politikas. Kaut ko līdzīgu mēs šodien jau esam redzējuši, tātad eh, atjaunīgo energoresursu avoti, kur šobrīd parādās Eiropā, bet uh, nepietiek tikai ar avotu, avots ir jāslēdz kopā ar patēriņu. Un šeit jūs redzat paredzētos uh, augstsprieguma tīklus, jeb saslēgtās kopā teritorijas. Ir ārkārtīgi svarīgi lai tiktu izveidots kopīgs energo tirgus, un ir svarīgi to atcerēties arī nākotnē. Mums ir jāsavieno, tī, jāsavieno tīkla Eiropā, un tas būs īpaši svarīgi arī nākotnē. Bet ir vēl viens jautājums, par ko noteikti būs jādiskutē, un tas ir infrastruktūru izveidas nepieciešamība, piemēram, naftas un gāzes cauruļvadu pieeja Eiropai. Par to mēs šodien nerunājam, bet par to daudz tiek runāts, un līdz ar to mēs runāsim arī par oglekļa saistības uzglabā, uz, saistītā oglekļa uzglabāšanu un līdzīgi. Bet um, ir vērts pieminēt to, cik lielā mērā tas, par ko šodien runājam, ir nopietni. Patiesībā mēs esam nostājušies uz ceļa, kad mēs runājam par 600 ppm, tātad mēs runājam par 6 līdz 8 grādiem, kas pēc šodienas paredzējuma ir paredzēts eh, atmosfēras temperatūras pieaugumam tuvākajos simts gados. Mums ir jādara viss, lai apturētu šādu attīstību. Un uh, akmens laikmets nebeidzās ar to, ka pasaulē beidzās akmens. Un tas pats attiecās arī uz fosīlajām degvielām. Fosīlo degvielu laikmets pasaulē nebeigsies, tāpēc, ka tās vairs netiks tirgu piedāvātas. Es domāju, ka mums ir e, pašiem jāsaprot, ka nevar jau zemes dzīles izsūknēt tukšas, mums ir jādomā arī citā virzienā. Nākamais eh, runājot par, il, par infrastruktūrām, kas ir paredzēts tieši fosīlajām degvielām. Piemēram, ja uz Eiropu tiek būvēta ar vien jaunu un jaunu gāzes un naftas vadi, tad tiek būvēts arī jauns, teiksim, eh, tek, tec, un eh, tās jau darbosies vismaz 40-50 gadus. Protams, ka fosilās degvielas varētu mums piegādāt ener enerģiju vēl turpmākajos desmit gados, bet runājot par oglekļu uzglabāšanu, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Jautājums ir arī par to, cik tas izmaksās. Šobrīd tehnoloģijas vēl ir pietiekami dārgas vai pat neattīstītas. Ko vajadzētu darīt? Pilnīgi noteikti mums ir jāmē, jāturpina attīstīt atjaunīgie energoresursi Eiropā. Un e, jārunā arī par to, ko mēs redzam iekļautu atjaunīgajos energoresursos. Jārunā būs arī par to, ko tuvākajos gados mēs vēlamies subsidēt atjaunīgajos resursos, bet ilglaicīgi, protams, ir jārunā par konkurētspēju. Daudz runā par 2020. gadu, par to, kāda būs e, vēja enerģija. Visticamākais, kā tā saucamie jūras vēja parki tiks būvēti ar vien un vairāk. Taču vienlaicīgi mums ir jādomā, kā attīstīt augstsprieguma tīkli un e, kā izveidot e, apakšstacijas. Tas arī attiecās uz elektrības tīklu, un, protams, tas viss maksā, mums ir jādomā par to, kā un ko darīt nākotnē. Elektrifikācija ir ļoti svarīga, un e, mēs to vēlamies atrisināt klimatam draudzīgi. draudzīgi. Un e, tad tādiem investētājiem, kā Statkraft, arī būs darāmais. Bet galvenokārt mums ir jābūt ārkārtīgi augstai oglekļa cenai un tam ir nepieciešams arī Eiropas atbalsts. Pirmajā 1. E, janvārī stājas spēkā Eiropas Savienības noteikumi, un mums ir palikuši vēl pāris mēneši, lai mēs tam sagatavotos. Šobrīd tas nozīmē to, ka enerģijas ražotāji varētu vairāk izvēlēties atjaunīgos energoresursus. Un visbeidzot, es vēlētos nobeigt ar šo bildīti labajā pusē. Es nedomāju, ka mēs esam nolēmti. Mēs esam nolēmti, ja mēs ar vakardienas risinājumiem mēģināsim risināt nākotnes problēmas. Laura, Feliks. Paldies, un tagad vārds profesoram Feliksam Hofleram no uh, Energoekonomikas uh, institūta Ķelnē. Paldies par iespēju teikt dažus vārdus par iespējām, kādas dod uh, Eiropas energopolitikas integrēšana. Gribētu te izmantot divus piemērus, kas nāk no energoindustrijas un kas tiek pārunāti. Pirmais saistīts uh, ar tīkla izbūvi, lai mēs varētu harmonizēt, harmonizētu uh, atjaunīgo energoresursu izmantošanu Eiropā, un otrs ir piegāžu drošība. Tātad mums ir nepieciešams kaut kas tāds kā jaudas mehānisms, par ko jau ir runāts iepriekš. Protams, ka svarīgi vienmēr ir pateikt, kāda ir potenciāla ieguvuma, kāda varētu būt no harmonizācijas, kādi šķēršļi pastāv un lai pārvarētu šķēršļus, kas būtu jādara Eiropas līmenī un ko varētu deleģēt attiecīgi dalību valstīm. Pirmais Eiropas atbalsta sistēmu harmonizēšana atjaunīgo resursu jomā. Ķelns institūts 2010. gadā veids pētījumu par to, ko varētu iegūt no harmonizācijas, eh, sasniedzot Eiropas stratēģijas 2020. gadiem mērķus. Tas varētu būt apmēram, tas varētu būt vairāk kā 100 miljārdi eiro, no kurienes varētu nākt šī harmonizācija. Šī šis attēls parāda, kuri būtu lētākie veidi, kā iegūt atjaunīgos energoresursus. Tas varētu būt Eiropas periferārajās daļās, piemēram, eh, vēja enerģija, protams, varētu iegūt vairāk eh, ziemeļos, eh, saules enerģija izmanto dienvidos, tātad jāizmanto labākie zinātniski risinājumi, un tas viss jāsasaist ar kopīgu tīklu. Tātad, iegūšanai jābūt lētākai, Un, protams, ka mēs saprotam, ka saules enerģijas iegūšana noteikti būs lētāka Spānijā nekā Vācijā. Skaidrs, ka mums ir nepieciešams tīkls. Tātad tas ir konkrēts izaicinājums. Tas nozīmē, ka šāds tīkls arī ir eh, jāveido. Atkal mums jāraugās nevis tikai uz mērķiem līdz 2020. gadam, bet līdz 2050. gadam. Melnā klārāsā šeit jūs redzat ilgtermiņu skatījumu 2050. gadā attiecībā uz uh, saražotās enerģijas eksportu un uh, importēšanu uz augstpatēriņu centriem Eiropā. Tātad mums ir nepieciešams ārkārtīgi lielā mērā paplašināt tīklus, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet te ir viens nopietnas šķērslis. Šāda veida aktivitātes rada atkal sadalas jautājums Eiropā, un es te atkal izvēlēšos vienu piemēru šajā bildītē. Piemēram, Itālija. Jūs redzat, Itālija nav ne melnā krāsā, ne arī gaiši pelēkā, bet tādā vidēji pelēkā. Tas nozīmē, ka, un tad mēs, protams, runājam par tālām ilgtermiņu prognozēm 2050. gadā, un mēs nezinām, kas notiks, bet, teiksim, Itālija tiek pieņems, ka būs uh, pašpietiekama energoapgādē. Bet kreisajā pusē jūs redzat, ka ir priekš tā nepieciešams milzīgs tīkla paplašinājums, lai notiktu šis energo uh, tranzīts no dienvidiem caur Itālijas Eiropas centrālo daļu. 20 tūkstoši eh, augstsprieguma tīkli jāizveido Itālijā. Kas par to maksās Itālijā? Kas eh, cīnīsies ar šo vietējo pretestību, ka nacionāla līmenī šī enerģija nav nepieciešama? Un tāpēc ir nepieciešama rīcība Eiropas līmenī. Tas noved nu, man pie jautājuma, ko tad vajadzētu darīt Eiropas Savienības līmenī, ko vajadzētu darīt arī dalībvalstu līmenī. Manuprāt, Eiropas līmenī Kā vienmēr, ir nepieciešama skaidri, nepieciešama skaidri politiski mērķi. Mums ir klimata politika un tās mērķi. Un tāpēc jādomā, kādu pasākumu pat izmantojam, lai šos mērķus sasniegtu. Tātad nepieciešamas vienotas tehnoloģijas, eh, lai varētu uzturēt enerģijas ražošanu. Tālāk par šķēršļiem un to pārvarēšanu. Jādomā par kaut kādu kompensācijas mehānismu tiem, kas maksā šajā mehānismā, Um, salīdzinot ar tiem, kas būs tieši ieguvēji. Tam nav jābūt kaut kādam līdzekļu pārsadalījumam centrālā līmenī. Arī pašas dalībvalsts varētu domāt par mehānismiem, kas varētu nodrošināt privātus stimulus līdzdarboties šajos mehānismos. Tas ir sarežģīti, un šeit mums ir jāpiedomā cītīgāk, kā to realizēt. Dalībvalstu līmenī varbūt nav tik daudz darāmā, jāpieturās pie mehānismiem, kas tiek izstrādāt Eiropas līmenī. Un nevajadzētu paredzēt kaut kādus vēl papildus pasākumus, kas rāda dažādas, um, teiksim, novirzīšanās no, piemēram, pašreizējās uh, oglekļa cenas līmeņa. Otrs piemērs, ko gribētu minēt pavisam īsi, ir uh, par rezervas kapacitātēm. Mēs jau runājām par to, kāpēc ir nepieciešams rezervas kapacitātes. Tāpēc, ka mums ir jāveic pasākumi, ja nu gadījumā ir liels pieprasījums un ļoti maz uh, saražotais apjoms no atjaunīgiem energoresursiem. Tātad eh, šī pīķa stunda energopatēriņā parasti ir pievakarē vakara pusē Eiropā un eh, jautājums ir tātad, ko darīt, ja ir maz vēja un liels pieprasījums. Šeit mēs redzam, kādi ir vēja uh, spēka būs, pušanas dati vienā dalībvalstī Vācijā, un mēs redzam, ka trīs dienas pēc kārtas nebija vēja Vācijā praktiski. Un, ja mēs šeit domājam par energosistēmu, kurā 40-50% būtu elektrība no atjaunīgiem energoresursiem, tad tas radītu milzīgas problēmas. Tas nozīmē, ka nepieciešama milzīga rezerves kapacitāte, lai varētu izlīdzināt šādu situāciju. Bet diskusijās šeit jau tika minēts, ka ka ja mēs vairāk darbojamies ne nacionālā, bet uh, savienības līmenī, tad varētu izmantot, uh, tā teikt, portfeļa principu, dažādu energoresursu izmantošanā, lai nodrošinātu nepieciešamo kapacitāti un lai samazinātu to, ka nepieciešams finansēt ļoti liels rezerves. Tātad, kā mēs redzam, pastāv milzīgs uh, potenciāls portfeļu mehānismu izmantošanai, un no tā varētu būt liels ieguvums. Kāda varētu būt šķēršļi izmantot šādus, teiksim, pozitīvos aspektus? Mēs varam samazināt šīs rezerves kapacitātes apjomus elektrības tirgu, bet kaut kāda rezerves kapacitāte būs nepieciešama Eiropā, un tad rodas nākošā problēma. Mēs varētu saskarties ar problēmu, ka kāda sistēma izmanto tā teikt par brīvu, vai izmanto tikai ieguvums no tās. kombinētā tīklā varētu gadīties, ka kāda dalībvalsts vienkārši izmanto uh, tās rezerves kapacitātes, kādas ir izveidotas citās dalībvalstīs. Tā varētu būt problēma un tā noteikti jārisina Eiropas līmenī un energodrošības uh, noteikumi, piemēram, jau ir labs piemērs šajā jomā, tātad tas būtu jārisina Eiropas līmenī, lai izvairītos no tā, ka dalībvalsts vienkārši ļaunprātīgi izmanto to, ka citām valstīm ir uh, uzglabātas šādas rezervas. Nacionālā līmenī, dalībvalsts līmenī, varbūt nepieciešams mazāk harmonizācijas. Harmonizācija, protams, vienmēr ir laba, bet uh, nav nepieciešams harmonizēt to, kā dalībvalsts rūpējas par uh, piegāžu drošību ir nepieciešams kapacitātes tirgus, kapacitātes maksājumi, eh, bet kaut kā varbūt tam nav tik liela nozīme, jo šeit kreisajā pusē jūs redzat, visi dalība valsts jau kaut ko dara, bet katrs dara kaut ko nedaudz atšķirīgi, un eh, varbūt, ka tas arī nerada tāds būtis, būtisks problēmas. Pašās beigās gribētu uzsvērt sekojošo lielākais ieguldījums no Eiropas Savienības puses būs nevis naudas uh, ieguldīšana vai tehnoloģijās vai izņēmumos, bet te ir un vairāk par mehānismiem. Tātad atrast pareizos risinājumus un arī noteikumus, lai varētu piesaistīt privātas investīcijas, jo šī būs lielākā iespēja nodrošināt mūsu politisko mēķu sasniegšanu pēc iespējas lētāk. Tātad runa ir par mehānismiem un ne tik daudz par pašu naudu. Paldies! Grazie, veramente. Paldies par šo informāciju. Un tagad varam uzdot jautājumus. Vienas minūtes laikā jums ir iespējas dot jautājumu, un tad attiecīgi saņemsim atbildes. Lūdzu. Paldies, priekšsarētē. Diezgan skeptiski izturos pret to, ka ir nepieciešams gāze, gāzes joma infrastruktūra veidot. Vai jūs tiešām esat tik ļoti pārliecināts, ka atjaunīga enerģija nodrošinās Eiropai, visām Eiropas dalību valstīm, visu, kas ir nepieciešams, vai arī varbūt ir kāda Eiropas Savienības valsts, kurai netik viegli klāsies? Jo iedomājieties, ka dalība valstis bez gāzes, manuprāt, vispār nav iespējams izdzīvot. Ir dažas valsts, kur saule nespīd, vējš nepūš, un kas viņiem atliek? Grāce, Bambrēns. Vanbremts kundze. Jā, paldies, paldies arī mūsu runātājiem par ārkārtīgi interesantu prezentāciju. Gribētu šeit iekļaut sociālo dimensiju, ir ja tīpaši, kad mēs runājam par atjaunīgiem resursiem un kad mēs varam vienoties arī par faktu, ka nākotnē tas būs mugurkauls mūsu politikai. Manā valstī un arī zinu, ka citās valstīs pēdējā laikā tiek runāts par to, ka patērētēm būs jāmaksā vairāk, un daļēji tas jau tagad ir saistīts ar to, ka investori ļoti daudz investē atjaunīgajos avotos. Um, īstermiņā par to tiek runāts vakar. Man bija iespēja izlasīt kādu rakstu tieši par Vāciju, par to, ka Vācija šobrīd ir vienā no nu, pionieru valstīm attiecībā uz energo avotu dažādošanu, un viena no sekām ir tāda, ka šobrīd jau cena iet uz leju. Un tad jautājums ir, vai tas tā tiešām notiks ilgtermiņā, turpmākajos gados, ja mēs par 40, 60 un vairāk procentiem ražosim enerģiju tieši no atjaunīgajiem avotiem. Skaidrs, ka tagad ir nepieciešams investēt infrastruktūrā ļoti lielas summas, bet vai mums būs iespēja turpmāk samazināt mūsu patērētāju maksu? Labi, paldies, lūdzu, nākamais kolēģis. Paldies, Holas kundze, paldies priekšsēdētāji. Gribētu runāt par atbalsta programmu harmonizāciju. Pirmais jautājums ir, kādēļ jūsuprāt dalību valstis pagaidām vēl nav izmantojušas sadarbības mehānismu iespējas saistībā ar atjaunīgās enerģijas direktīvu? Izskatās, ka tas būtu vienīgi tāds loģisks un vienkārši veids, kā varētu šo situāciju risināt. Un otrkārt, Lai gan, protams, tas ir tāds veiksmīgs veikts nākotnē, jo tiks samazinātas elektroenerģijas cenas. Vai mums ir jāņem vērā tas, ka, ka pilnībā atteikties, ka tur varbūt būs lielas grūtības ar starpsavienojumiem? Nu, piemēram, ja mēs tagad at, izvēlētos E, kādu valsti, kur tiešām ir ļoti daudz vēja, tad īrijā būtu no 9%, e, kas ir šobrīd līdz pat 92%, ņemot vērā šos, e, šo vispārējo savienojumu tīklu. Un, un jātājums arī par to, ka būs nepieciešami jauni savienojumi. Lūdzu, Hercogas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Mēlos pirmajam runātājam uzdot jautājumu. Jūs teicat, ka turpmākajos gados energo patēriņš nepalielināsies, bet cits runātājs teica, ka elektroenerģijas tirgus dubultosies. Tad kādai tik milzīga atšķirība, manuprāt, par to vēl ir jārunā par šiem datiem. Um, vēl viena lieta, ko jūs pieminējat, ka dažas valstis tā kā brauks bez biļetes, jāizmanto sistēmu par to nemaksājot. Bet ir vēl viena dimensija attiecībā uz braukšanu bez biļetes, ir tas, ka uh, Dažas valstis redz, ka, uh, eh, energi, ka resursi, budžeta resursi tiek izmantoti tikai dažās valstīs. Tāpēc es varu teikt, ka gan tur, gan tur ir šā, šī tāda bezkalnīga izmantošana. Nu, es tieši to arī gribētu uzzināt. Tad, kā jūs uz to skatāties? Vēl viena lieta. Vēlos teikt, ka par ārēju energo dimensiju tieši es biju referents, referentie, un bija ļoti grūti dalību valstīm uh, iestāstīt, ka viņiem ir nepieciešams sniegt datus uh, Eiropas Savienības līmenī, un tad vai mēs neesam pārmērīgi optimistiski šobrīd? Liels paldies par uzdotajiem jautājumiem, un tagad divas minūtes katram runātājam, jūs varētu atbildēt, lūdzu. Okay, thank you very much for... Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Centīšos atbildēt vismaz uz dažiem. Pirmkārt, runājot par gāzes un naftas cauruļvadiem. Protams, ir jāsaprot, kā Eiropā ir reģionālās atšķirības, tas ir skaidrs, bet ir jādiskutē, protams, arī par to, kāda, kāds būs pieprasījums nākotnē. Jā, mēs šobrīd runājam par ilgtermiņu 2050. gads un jābūt labākai izpratnē par to, kāds būs pieprasījums turpmākajos gados jo mēs šeit runājam par milzīgu infrastruktūru, milzīgām investīcijām infrastruktūrā. Un šīs investīcijas būs nepieciešamas turpmākos 30, 40 gados. Šobrīd mums, man nav atbildes, bet ir skaidrs, ka par to ir jādiskutē. Jautājums, par ko es varētu tagad runāt, tas ir jautājums par pieprasījumu. Nav paredzēts, mm, ka pieprasījums palielināsies Taču, jā, tiks pieņemti politiski lēmumi, nu, piemēram, lai automobīļi būtu elektriski un tā tālāk un daudzi citi, daudzas citas ierīces un mašīnas, lai darbotos tieši uh, uz elektrības, tad skaidrs, ka elektrības, elektrība būs arvien pieprasītāka. Bet jautājums vienmēr ir par to, vai tas notiks uh, dabiskā tirgus attīstībā, vai arī būs nepieciešami politiski lēmumi un tad, protams, būs iespējams izmantot vēl plašākā mēroga atjaunīgo enerģiju. Bija arī jautājums par patērētāju izmaksām, par rēķiniem. Atbilde varētu būt tāda, ka jā, ir nepieciešams veikt milzīgas investīcijas infrastruktūrā, tieši runājot par tīklu, tad uh, izmaksas būs jāsadala starp visiem. Taču, ja ja tad būs arī efektīvāks risinājums. Taču, ja katra valsts būvēs visu pati, tad var gadīties, ka būs diezgan liels izmaksas. Paldies! Liels paldies! Hoflerkungs! Es tikai teikšu dažus vārdus. Man liekas, ka Eiropai ir jau ļoti spēcīgs harmonizācijas instruments, un tas ir ETS, emisiju tirzniecības sistēma. Un jautājums ir, cik vēl instrumenti mums būs vajadzīgi vismaz klimatmērķu sasniegšanai. Uh, Otrais jautājums. Vai mums vienmēr būtu jāizmanto pats un viss efektīvākais? Arī tur ir zināmi limiti. Mēs, protams, cenšamies iekļaut šo tirzniecību un uh, tīkla izmaksas, bet, ja mēs runājam par tīkla izmaksām un inženieru tehniskā darba uh, izmaksām, tad jāsaka, atšķirības dažādās vietās ir um, diezgan mazas. Un vēl daži vārdi par sociālo dimensiju un par elektrības rēķinu. Ekonomiskā izteiksmē mēs iekļaujam rēķinā kaut ko, tāpēc, ka mēs tagad ņemam vērā iekšējos un ārējos aspektus un piesārņojumu. Grūti būtu iedomāties, ka ele e, elektrība kļūs lētāka, būs mazāk šis rēķins. Es nedomāju, ka šis rēķins samazināsies. Es, protams, nespēju zīmēt nākotni, bet uh, Es redzu, ka elektrība kļūst dārgāka, un tā kā tā kļūst dārgāka, tieši patērētājiem, es šeit nerunāju par ekonomiskām izmaksām, bet uh, par eh, cenu patērētājiem. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi meklēt vismazāko izmaksu risinājumu mūsu politisko mērķu īstenošanai, jo pretējā gadījumā mums uh, tas vienkārši nedarbosies. Mēs būsim pārāk dārgi un Šobrīd man liekas, ka elektrība ir pārāk dārga. Mums ir jāizmanto visi iespējami izmaksu samazinājumi, varbūt mēs varam izdomāt vēl kādus viedākus mehānismus, jo pretējā gadījumā tad es nezinu, kā mēs varētu sasniegt tos mērķus, kurus esam sev nosprauduši. Paldies! Sirsnīgi pateicamies uh, otrā paneļa runātājiem. Paldies par jūsu klātbūtni, par jūsu ieguldījumu diskusijā. Un tagad pāriem pie trešās, trešā paneļa. Mēs atkal šeit pārkārtosimies pie prezidija galda. Dosim vietu panerunātājiem un tad pēc maz mirklīšu došu vārdu Mehtildai Vorstoferē no Eiropas komisijas no enerģētikas ģenerāldirektorāta. Paldies! Me today, I will be... Paldies! Paldies, ka esat uzaicinājuši DJ NR šeit. Es eh, runāšu lakoniski un eh, atbildēšu uz iepriekš parlamenta deputātu uzdotiem jautājumiem un atbildēšu arī pēc tam. Vispirms runājot par enerģijas ceļu karti 2050. gadam. Tā jau vairs nav jāprezentē tajā parādās eh, tas, ka līdz 50. gadam siltumnīcas gāzu izmeši ir jāsamazina 80-95% apmērā. Tas arī ir mūsu darbs, un eh, šā darba rezultāti parādījās jau šajā pēcpusdienā iepriekš prezentētajos prezentētajās slīdītēs, bet paraugoties uz to, ko ir dalījuši, darījušas dalību valsts, piemēram, Dānija, Vācija. Bet, eh, ja mēs saliekam kopā visas dalību valsts tā saucamās ceļu kartes un iekļaujam tās kopā energo ceļu kartē 2050 Eiropas līmenī, tad eh, kļūst pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams eh, kopīgs Eiropas skatījums uz Eiropas enerģiju nākotnēji. Tas nav nekāds paredzējums, tas tikai sniedz lielāku drošību gan valdībām, gan arī investoriem. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ko tad mēs darīsim nākotnē un pavisam tuvā. E, vēlējos tikai uzsvērt arī to, ka mēs šo energo ceļu karti veidojām balstoties uz trīs energo mērķiem. Tā ir piegādes drošība, konkurence un ilgtspējība. Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi šie trīs aspekti izpildītos vienmēr un visur. Kaut arī, protams, mums ir šis mērķis samazināt izmešas elekt... siltumnīcu gāzes par 80 līdz 95 procentiem. Mēs izvērtējam visu importu, eksportu, dažādas scenārijas, dažādas cenas, tātad daudz ko. Kā jau šeit iepriekš izskanēja un kā jau es to iepriekš pieminēju, mēs esam izvērtējuši dažādus tā saucamos dekarbonizācijas scenārijus. Mēs izvērtējām to, kas varētu notikt dažādās dalību valstīs. Tātad tāds scenārijs, kurā ir ļoti augsta energoefektivitāte, mums bija scenārijs, kurā ir ļoti augsta atjaunīgo energoresursu izmantošana. Tad bija tās scenārijas, kurā ir oglekļa saistības uzglabāšanas augsts precents. Tad bija tādi, kur ir e, ļoti zems vai kā ļoti augsts tieši kodola enerģijas moments, un tad bija viss kopā. Tas bija vienkārši tāpēc, lai izvērtētu dažādas izmaksas un to sekas, un balstoties tieši uz mūsdienu modeļiem, uz mūsdienās pieejamajām tehnoloģijām. Tātad tajā netika iekļautas lānekļa gāzes, lānekļa e- eļļa Pavisam nesen komisija ir nopublicējusi pētījums par šiem diviem pēdējiem pieminētajiem energo avotiem. Bet, piemēram, pagājušajā gadā tas vēl nebija pieejams, un tāpēc mēs to neesam iekļāvuši mūsu ceļu kartē. Bet mēs esam iekļāvuši ģeotermālos avotus, un mēs runājam par tā saucamajām centrālajām un decentralizētajām atjaunīgo energoresursu avotiem. Tā tad eh, piegādes drošība Mums ir jārunā par neatkarību, lai būtu tā, ka energo imports strauji krītās, īstenojot to saucamo dekarbonizācijas ideju. Tas nozīmē, ka mēs mazāk importēsim fosīlos kurināmos un vairāk izmantosim jaun, atjaunīgos energoresursus, kuri tātad tiks ražoti tieši Eiropas dalību valstīs. Elektrības cenas. Šis jautājums jau izskanēja arī iepriekšējā, tik uzdots arī iepriekšējiem paneļu runātājiem. Runājot par dekarbonizāciju, tad eh, atšķirības dalību valstīs būs, bet līdz 30. gadam elektrības cenas pieaugs. Un galvenais, tas izskatēja arī šeit, ir jāmoner, jāde, jāmodernizē infrastruktūra. Ir jāveig, jāveido tādas eh, augstsprieguma līnijas, kuras būtu ilgtspējīgas, jo lielākajā daļā dalību valstu infrastruktūra ir novecojusi. Es uzskatu, ka ar vai bez dekarbonizācijas infrastruktūrās ir jāin, jāinvestē. Jautājums, protams, ir katras dalību valsts kompetencē par to, kādā veidā izglītot iedzīvotājs un kādā veidā samazināt energo patēriņu katrā mājasaimniecībā. Mūsu darba secinājums bija arī tāds, ka dekarbonizācija ir iespējama, un ja visas dalību valsts apvienot savus pūliņus, tad um, tas nebūs daudz dārgāk kā jau patreiz īstenoto politiku summa. Un tas ir iespējams tāpēc, ka mēs mazāk importēsim fosilos kurināmos un būs arī investīcijas atjaunīgos energoresursos un augstsprieguma tīklu izveidē. Un visbeidzot, energo ceļu karte un arī transporta baltā grāmata. Vienmēr ir bijusi ideja eh, tā diskutēt par šīm idejām, jo, protams, ka investīcijas energo sektorā ir ilglaicīgas, ir jāstrādā gan ar dalību valstīm, gan ar citiem ieinteresētajiem un ir skaidrs, ka prioritāte joprojām pastāv, kāda būs 2020, e, Eiropa 2020 mērķu izpildi. Tā tad runa iet par e, siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanu, par energo taupību, un mēs ceram, ka Eiropas līmenī mums to izdosies panākt. Un pavisam nesen pieņemtā energoefektivitātes direktīva pilnīgi noteikti ļaus mums īstenot mērķi par 20% ietaupīt enerģijas patēriņu. Un tomēr nākamajā gadā mēs sagatavosim tā saucamo pēc 20. gada Eiropas energopolitiku, un tāpēc mēs tik ārkārtīgi esam ieinteresēti dzirdēt jūsu idejas par mūsu sagatavoto ceļu kārti, par idejām atjaunīgajos resursos, un tad mēs varam apkopot idejas par šiem trīs trīs vaļiem, uz kuriem balstās Eiropas energopolitika. Un tad, runājot par šā gada mērķiem, mūsu atskaits punkts ir 2009. gads. Un tad mēs izvirzīsim jaunus mērķus, un e, līdz šā gada beigām, līdz nākamā gada sākumam mums būs jauns atskaits punkts, un tad mēs sagatavosim 2020, 2030. gada scenāriju. Lai kāds arī scenārijs izveidosies, lai kāda arī nebūtu situācija, jau šobrīd un nākotnē situācija tāda saglabāsies, situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga, bet pilnīgi noteikti būs nepieciešama gan labāka tīkla, gan energoefektivitāte. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs ir Boleslavs Jankovski,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 Mans prezentācijas galvenais mērķis ir izmantot poliju kā piemēru, lai parādītu, kā var izskatīties uh, rezultāts uh, ceļa kartas īstenošanai. Runāšu, protams, arī par uh, dokumenta dažām vājām pusēm, kas var būt ļoti izšķirīgi, izšķirīga informācija, runājot tālāk par uh, šo dokumentu. Vispirms runāsim par to, kas līdz šim ir panākts. Pēdējo gadu laikā ir um, diezgan nopietni mainījušies mērķi. Šobrīd ir 80, pro, 20% eh, samazinājums, un, uh, manuprāt, tas ir diezgan nopietnas izaicinājums visai Eiropas Savienībai. Līdz šim bija komisijas priekšlikumos arī ietekmes izvērtējums, taču, runājot par klimata paketi, bija daži trūkumi, Un tā kā nav šī izvērtējuma jaunajos priekšlikumos, es šeit runāju tieši par uh, ietekme uz dalību valstu ekonomikam, manuprāt, ietekmes izvērtējums trūkst, un tāpēc nevaram šobrīd uh, pienācīgi spriest par uh, sekām, kas var rasties atsevišķām ekonomikām. Tagad es jums sniegšu informāciju tieši par poliju, tā ir situācijas modelēšana, un mēs ne, izmantojam šeit uh, šeit modeli, kas bija izstrādāts speciāli, lai izspēlētu šādu scenāriju. Mēs izmantojam šeit trīs dažāda veida scenārijus - liberālais variants, ja nebūtu CO2 ierobežojumu, tad ir pilna uh, pilnā mērķa sasniegšana, kas ir 20%, un trešais scenārijs ir dekarbonizācijas scenārijs, respektīvi mīnus 80%. Eh, divi svarīgi aspekti eh, - CO2 uzglabāšanas cena un eh, degvielas cena. Un tika rēķinātas, rēķinātas sekas četros līmeņos - ekonomikai, mājasemniecībai, ražotnei un energosistēmai. Uh, un ir diezgan daudz uh, informācijas, kas tika saņemta šādā veidā. Sniegšu jums informāciju. Visos scenārijos samazinās CO2 emisijas, ir tīpaši dekarbonizācijas scenārijā, kur samazinājums ir par 75% salīdzinot ar 1990. gadu. Svarīgas sekas Eh, klimata politika ir tas, ka palielinājas enerģētikas izmaksas un cenas. Ja mēs salīdzinātu scenārijus ar pilnu dekarbonizāciju un bez ierobežojumiem, cēnu atšķirība ir pat 3-4 reizes. Šeit arī ir informācija par to, kā palielināsies cena par siltumu piegādi. Kādas būs sekas? un sekas Polijai būs daudz nopietnākas nekā citur Eiropas Savienībā, ņemot vērā to, ka energa, enerģētikas izmaksas ir diezgan lielas, un ja mēs samalīdzinām 2020. un 2050. gadu, būs diezgan lieli zaudējumi, un tikai pēc tam varētu redzēt, zināmus uzlabojumus situācijai, jo mazināsies uh, Uh, atkarība no importa. Un ņemot vērā arī to, ka palielināsies arī e, pēc 2040. gada ekonomikas izaugsmes tempi. Ļoti svarīgs e, vērtējuma aspekts ir izmaksas iedzīvotājiem, jo, ja mēs salīdzinām, e, kādi ir paredzēti ienākumi, mājasēmniecībās un kādas ir izmaksas, Un, ja šobrīd to rēķinām, tad tie būs 12%, un tas ir daudz vairāk nekā parasti Eiropas Savienībā. Jau tagad 10% no ienākumiem tieši enerģijai tiek uzskatīts par uh, energo nabadzību. Ja mēs paskatāmies uz liberālo scenāriju, tad būs iespējams samazināt izmaksus. Savukārt dekarbonizācijas mm, scenārijs nozīmēs to, ka uh, Sākot ar 2020. gadu, mājasēmniecībām būs jātērē pat 14 vai 15% no saviem ienākumiem, lai sektu enerģētikas rēķinu. Klimatā politika nozīmē arī to, ka rūpniecībai būs papildus izmaksas. Un lielākoties šeit mēs runājam par uh, tiešajām izmaksām, kas ir saistīti ar CO2 uh, samazināšanas nepieciešamības, kā arī uh, nodokļi, kas ir saistīti ar o, oglekļa mm, aplikšanu ar nodokli. Jautājumi, kas ir saistīti ar a, dažādu izēvielu, piemēram, vara ražošanu, a, arī papīra ražošanu, visā šajās jomās būs diezgan liels palielinājums. Un tas notiks nestoties uz to, ka visi šie sektori tiek uzskatīti par uh, potenciālo oglekļa noplūdes m, mm, potenciāliem draudiem, un tas nozīmē, ka tiks apdraudēti daudzi iedzīvotāji, un kā rezultāta vienkārši mēs importēsim no Baltkrievijas vai Ukrainas, nevis ražosim Polijā, jo Baltkrievija un Ukraina nav šādu samazināšanas mērķu. Kā tas ietekmēs Polijas ekonomiku? Uh, būs ar vien lielākas investīcijas, kas ir saistīts ar atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Būs arī tehniskās izmaksas, kas palielināsies, jo būs jāizmanto daudz dārgākas tehnoloģijas un daudz dārgāka enerģija. Ja mēs paskatāmies šeit uz izmaksām, šeit ir sadalīts eh, sadalīts pa dažādiem enerģijas veidiem. No sākuma uh, jā, eh, ir, eh, jā, ir bez eh, ierobežojuma sarkanā krāsā ir tad, ja 20% samazinājums un dzeltenā krāsā ir jā, 80% samazinājums. Un ir jāņem vērā, ka šie, šīs izmaksas ilgs daudz ilgāku periodu un nevis tikai to periodu, kamēr tiks īstenoti mērķi. Uh, būs uh, izmaksas arī saistībā ar CO2 emisijām pēc 2030. gada uh, būs jāmaksā vairāk nekā 10 miljārdus eiro gadā. Un tas, protams, nozīmē, ka šis rēķins būs jāsadala uz uh, energopatērētājiem. Uh, turpmākajos divos slaidos jūs varēsiet redzēt, mm, kādas būs sekas. Pie plusiem ir jāpiemina tas, ka tiks dažādota uh, Uh, avotu sistēma, gan runājot par energoavotiem, gan arī par degvielu. Bet te pašā laikā būs arī daudz negatīvu seku, un tad jautājums ir, vai vispār ir vērts. Tagad pastīsimies uz Eiropas komisijas uh, aprēķiniem attiecībā uz atsevišķām valstīm, un šeit tiešām arī tiek apstiprināts, ka Polija cietīs vairāk salīdzinot ar citām valstīm. Šeit, piemēram, ir informācija klimata paketē. Uh, te ir runāts, ka, piemēram, attiecību uz IKP nodarbinātības līmeni un privāto patēriņu Polijā būs daudz smagākas sekas salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Dalību valstu uh, seku nelīdzsvarotība uh, ir viens no iemesliem, kāpēc klimata pasākumu pakete šobrīd netiek pienācīgi īstenota. Uh, Šobrīd uh, nav nekādu lielu uh, panākumu attiecībā uz situāciju Polijā klimata pasākumu īstenošanā. Tagad komisija ir aprēķinājusi sekas, un šeit var redzēt, kā vai no nu attiecībā uz distribūcijas mehānismiem vai kādā citā veidā Polijai ir daudz lielākas izmaksas attiecībos klimata aizsardzības pasākumu ieviešana nekā citur Eiropā. Nobeigumos vēlās, vēlos teikt, nobeigumā vēlos teikt, ka uh, klimata politika ļoti nopietnā mērā apdraud situāciju Polijā. Um, ņemot vērā to, ko Polija ir, uh, ap, ir apsolījusi darīt un kādas ir apņemšanās uh, Mm, Eiropas Savienības līmenī. Uh, Vēlos teikt, ka tas ir ļoti nopietns apdraudējums Polijas uh, attīstībai. Neatkarībā no tā, ko es jau esmu teicis, vēlos teikt, ka enerģijas ceļa kartē ir uh, daudz trūkumu, un tie ir jāizskata, pirms mēs turpinām diskutēt. Viens no būtiskākiem trūkumiem ir tas, ka nav pietiekami daudz ietekmes izvērtējuma. Sekas nav līdz galam izvērtētas. Tiek runāts par to, ka jebkurā gadījumā tiks panākta globāla vienošanās, bet nav potenciālo seku izvērtējuma, ja šāda vienošanās netiks panākta. Šeit es gribētu arī pabeigt savu prezentāciju un lūdzu ņemiet vērā visu šo informāciju, kas ir iekļaut manā prezentācijā. Tur ļoti detalizēti. Paldies! Allora, domanda. Paldies! Tagad mums ļoti ātri jāuzdod jautājumi un jādod atbildes, jo Cevels kundze vēl beigās izteikties. Um... Pirmais jautājums. Jā, man ir uh, divi jautājumi komisijai, uh, panelim. Jūs teicāt, ka šīs diskusijas ir vērstas uz to, lai definētu politisko ietvaru, kas ir tikai normāli, bet jūs teicāt, ka uh, ir nepieciešama arī jauna aprēķina citiem scenārijiem. Vai jūs varētu par to nedaudz sīkāk pastāstīt, kādus citus scenārijus jūs paredzat un kāds būtu laika ietvers, kad mēs varētu paredzēt, kad šie jaunie scenāriji varētu tikt izstrādāti un uh, kādu varētu izstrādāt politisko ietvaru laikam pēc 20. gada? Otrs jautājums. Jūs uzsvērāt, teicāt, ka jūs esat ņēmuši vērā šo ilgspējības trīs stūri, bet, uh, manuprāt, uzsvars tiek likts uz vidas komponentu, un es gribētu zināt, kāds ir šīs analīzes rezultāts attiecībā uz konkurētspēju, jo es nevaru atcerieties, ka energo ceļu kartē kaut kur būtu minēta oglekļa noplūda. Paldies, Holas kundze. Jautājums eh, Džanovski kungam. Jūsu IKP aprēķinā jūs nesat ņēmis vērā klimata izmaiņu izmaksas, piemēram, ļoti lielo uh, plūdu palielināšanos, un vai jūs varētu apstiprināt, ka jūsu aprēķinos attiecībā uz pieprasījumu jūs neņemat vērā energoefektivitātes ietaupījums līdz 2050. gadam? Grāci, Van. Paldies, uh, Van Brenta kundze. Paldies. Jautājums arī komisijai. Uh, te ir uh, liels pretruns starp ceļakārtu un scenārijiem ceļakārtē un uh, polijas eh, pētījuma rezultātiem. Komisijas dokumentos ir viena lieta, ko mēs redzam, ir tātad katrs scenārijs, un dekarbonizācija nešķiet dārgāka nekā pretēja rīcība, ja nenotiek šī dekarbonizācija. Ņemot vērā arī Holas kundzes jautājumu, arī piesārņojumam vajadzētu būt izmaksas elementam, ja jūs izņemat to ārā, tad varbūt arī tāpēc tādā veidā var izskaidrot šīs lielās uh, pretrunas uh, starp um, abiem scenārijiem. Varbūt, ka jūs kaut ko varētu komentēt par to jautājumu abiem paneļrunātājiem. Paldies. Vārds nākošam runātājam. Paldies, pavisam īsi. Jūs visi runājāt par to, ka enerģijas izmaksas būs arvien lielākas. Un Šobrīd trūks stabilitātes, jo ir atkarība no importā. Runājot, mēs runājam arī par to, ka nav e, oglekļu uzglabāšanas tehnoloģija, mums ir enerģija, kas šobrīd nāk no tradicionāliem avotiem, un tad man ir jautājums, vai komisija ir pētījusi, kā mūsu dzīvi ietekmēs tas, ka palielināsies enerģijas cena un kā tas ietekmēs arī rūpniecību. Un vēl viens jautājums. Es neticu tam, ka palielināsies uh, um, pieprasījums. Pieprasījums noteikti palielināsies, bet ir svarīgi palielināt to paralēli inovācijām, jaunajām tehnoloģijām, un tāpēc arī patēriņu mēs varēsim nodrošināt salīdzināmā līmenī, bet nekādā gadījumā nedrīkst teiks, ka, teikt, ka pieprasījums nepalielināsies. Paldies! Paldies, Hercogs kundze nākošā. Paldies, priekšsēdātājs, gribēju pateikties abiem paneļrunātājiem. Man ir jautājums komisijai. Vai jūs mm, apmainot šo scenāriju, nosūta citiem ģenerāldirektorātiem, jo es te redzu ar vien lielākas atšķirības starp uh, politiku, piemēram, no finanšu ģenerāldirektorāta un enerģijas uh, ģenerāldirektorāta. Eiropas gada laikā es te nesaskatu lielu vēlmi no finanšu ministra puses līdzdarboties šī projekta finansēšanā, un Eiropas Savienības bu budžets noteikti nebūs pietiekams. Tātad mans jautājums, vai šīs politikas, eh, politiskās nostādnes tiek saskaņotas starp ģenerāldirektorātiem? Un poļu kolēģim gribētu uzdot jautājumu. Vai jums ir kāda informācija par patērētāju uztveri, domām, kā polijas iedzīvotāji raugās uz šo jautājumu, vai uztver to kā iespēju vai kā draudu, vai arī viņus tas neinteresē. Tātad kāda ir viņa izpratne? Paldies! Komisijai vārds lūdzu. Paldies! Burtiski pāris teikumu. Mēs tiešām komisijā sadarbojamies starp dažādiem ģenerāldirektorātiem, un šī 2050. gada ceļu karte ir tapus sadarbībā ar DJ klimatu, DJ transportu un, protams, kā arī DJ iedzīvotāju makroekonomiskā modelēšana ir piedalījusies vesela virkne ģenerāldirektorātu. Arī DJ Enterprise mēs esam ies, ies, iesaistījuši arī tos, kur ir atbildīgi par uzņēm, uzņēmēju darbību, tātad kopīgi. Uh, Un tagad eh, ik pa diviem, trim gadiem mums ir jāaktualizē dažādu politiku, dažādie elementi, ņemot vērā cenu attīstību un arī politiku attīstību. Un tad eksperti no dažādu dalību valstu ministrijām sanāk kopā un par to diskutē. Protams, ka diskusijas ir, bet gala beigās eh, mēs esam viensprāts par to, ko darīt un ko ielikt šajā aktualizētajā ceļkartē. Runājot par atšķirībām. No komisijas viedokļa raugoties, ir tādi ietekmes izvērtējuma kritēriji vai mainīgie, kuri polijas gadījumā uzmanību koncentrē uz tādiem aspektiem, kas nevienmēr atspoguļojās klimata izmaiņās. Protams, ka ir jāņem vērā to, kā tas ietekmēs nodarbinātību, jo nevienmēr ir tā, ka vienā sektorā zaudējot darba vietas, citā sektorā tās neradīsies. Komisija arī šeit ir veikusi novērtējumu. Vēl bez tam šis te zemu oglekļa ekonomiku ietekmes novērtējums tika veikts pirms diviem gadiem, un mēs tur veicām ārkārtīgi plašu pārskatu un analīzes. Un visbeidzot, energo cenas, enerģijas cenas. Arī šeit ir daudz un dažādi aspekti, bet no komisijas puses mēs vēlējāmies runāt par energoefektivitāti, energo pieprasījumu, Protams, ka mēs visu laiku informējam patērētāju, mēs informējam par to, kāda ir kāda ir piegādātāju taktika, un, protams, ka mēs strādājam arī ar patērētāju. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Un tagad Jankovska kungs, lūdzu. E, paldies par uzdotiem jautājumiem. Pirmais jautājums par kā, kā ir ar energoefektivitāti. Mūsu scenārijā mēs runājam par to, ka efektivitāte e, palielināsies pat piecas reizes. Ja palielināsies IKP e, četras, e, četras reizes, un tāpēc arī nekādā gadījumā nevar teikt, ka mēs neesam savos scenārijos ņemuši vērā energoefektivitātes palielinājumu. Otrais jautājums bija uh, par to, ka ir tik liela atšķirība attiecībā uz komisijas vērtējumiem un polijas vērtējumiem. Jā, no vienas puses, protams, ir atšķirība, bet te pašā laikā ir arī liela līdzība. Pievērsīšu jūsu uzmanību tam, ka komisijas piedāvātajā scenārijā var redzēt to, ka sistēmiskās izmaksas palielināsiet no 10% līdz 14-15%. Un tas reāli nozīmē, ka enerģija tehnoloģija būs mazākā mērā pieejama mūsu iedzīvotājiem. Un tas arī jāņem vērā to aspektu, ka Polijā uh, algu līmenis ir daudz zemāks nekā citās valstīs, un līdz ar to arī uh, iedzīvotāji daudz lielākā mērā cietīs. Ir arī citi aspekti, ko nevar tik viegli mm, salīdzināt. Piemēram, sistēmiskās izmaksas attiecībos 2050. gadu mums ir dotas tikai absolūtajā skaitlī, nevis relatīvajā. 2050. gada ceļa kartē vispār netiek runāts par enerģijas sistēmiskām izmaksām, tāpēc arī grūti salīdzināt šeit scenārijas. Piemēram, fragmentētā rīcība iekļauta 2050. gadā Eh, kartē, bet eh, citās telekartēs jau šāds scenārijs netiek paredzēts. Runājot par energoizmaksām komisijas m, mm, eh, aprēķinos ir tikai vidējas izmaksas, nav precīzi atsevišķi pa valstīm, un tur varbūt rodas zināmas problēmas. Un tāpēc varu konstatēt, ka jā, ir gan atšķirības, gan līdzīgie aspekti. Uh, Un jāsaprot, ka situācija Polijā ir atšķirīga nekā vidēja Eiropa, un attiecīgi arī sekas ir atšķirīgas. Paldies! Paldies! Tagad es vēlētos pateikties visiem runātājiem, un noslēgumā Cevels kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur piedalījās šajās diskusijās un uzklausīšanā, un galvenokārt vēlētos pateikties paneļdiskusijas dalīb, paneļdiskusijas eh, dalībniekus. Vēlētos pateikt, ka šis ziņojums kuru esmu sagatavojis kopā ar ēnu referentiem. Tajā runa iet par Eiropas energopolitiku. Un vēlētos atgādināt visiem kolēģi, kolēģiem, ka Mēs šeit nerunājam par klimata izmaiņām. Mums ir jāizveido, jānosaka, jāsagatavo Eiropas energopolitika, kas šobrīd ir ļoti vāja, neskaidra. Nedz ražotājiem, nedz iedzīvotājiem, nedz dalību valstīm, neviens tā īsti nezin, kāda ir Eiropas energopolitika. Atkārtošu vēlreiz. Un vēlētos, lai mēs pie tā pieturētos. Klimata izmaiņas ir pavisam cita diskusija un pavisam cita tēma. Protams, mums šeit šobrīd ir jārunā par Eiropas energopolitiku. Protams, visiem ir skaidrs, ka šīs politikas izstrādēji tiks eh, patērēts ļoti daudz enerģijas. Un, protams, ka mēs gala beigās vēlamies redzēt Eiropu energo neatkarību, uh, E, ar energopiegādes drošību, jo tikai tas var nodrošināt Eiropas e, uzņēmumu nākotni. Elektrība, energoefektivitāte, termālā enerģija, saule, gāze, kodolenerģija mums e, šajā politikā ir jānosaka un skaidri jāatrunā, kāda būs visu šo energoresursu loma pārējais periodā un pēc tam. Vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajā uzklausīšanā un pateikties arī Sartorī kundzē par lielisko uzklausīšanas vadību. Paldies eh, Cabelas kundzei. Paldies visiem, paldiesiet visiem. Un tagad eh, mums ir jādodās uz kopīgo telpu. Tā ir kopīga telpa ar TRAN komiteju, un tā ir šeit otrajā stāvā 2Q2 Mēs runāsim par um, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Tiekamies divi kūku divi. Paldies!